juridisko lietu komitejai. Saskaņā ar 87. reglamenta punktu konferences un priekšsēdētāja konferences priekšsēdētājs man ir informējis, ka nav bijuši iebildumi pret a, nodarbinātības komitejas a, deleģēto tiesību aktu pielietošanas politiku. Ja 24 stundu laikā kāda politiskā grupa vai 40 deputāti neiebildīs, tad šis priekšlikums tiks pieņemts kā apstiprināts. Ieteikums ir publicēts tiešsaistnes